So, ich bitte alle Kolleginnen un kolēģi. Tātad, dārgie kolēģi un kolēģis, uh, ieņemiet vietas, sagatavojiet balsošanas kartes. Izmēģināsim balsošanas iekārtas, ielieciet kartiņas uh, balsošanas iekārtā. Wir haben eine Darba kārtībā ir uh, izmaiņas. Devītais darba kārtības punkts. To mēs skatīsim pirms astotā darba kārtības punkta. Tas ir lūgums. Es redzu, ka neviens neiebilst, tad turpināsim šādi rīkoties. Mūsu rīcībā ir sakojošs valoda režīms. Izņemot igauņu un maltiešu valodas, visas valodas jā, ir pieejamas tulkojumā. Un vēl viens paziņojums. Ceturtajā Martā no 13. līdz 14.30 būs darba grupa profilaks darba dzīvē. Un to vadīs uh, Vilma Kondze un Aleš Peterle darba grupā 4. marts no 13. līdz 14.30 A1G2 zālē. Un sekojošie trilogi noris. Tas ir trešais paziņojums. Lindas Makevenas ziņojums. 12. februārs datums, kad tas tika noslēgts. Tāpat MC tirdzniecības sistēma otrais līmenis Pēter Līs ziņojums. Pirmais triloks 18. februārī notika un par medu. Görling ziņojums. Pirmais triloks bija 18. februārī un otrs notiks 4. martā. Citas rakās ziņojums. Es esmu referents. Pirmais trilogs palīdzēts 5. martā no 14. līdz 16. Tad uh, turpināšu. Direktīva par tabakas produktiem ir noslēgta. Izmainītais uh, teksts ir pieejams vidas komitejas mājaslapā, arī ieskaitot uh, paziņojums par grozījumiem un par šo tekstu nākošu nedēļu plenārsēdē balsosim. Tādēļ konsultētais uh, pieprasījums, lai tā būtu pakotne, to es sākšu skatīt, parakstīšu un virzīšu tālāk. Ar pavadu vēstuli tas tiks nodīts prezidentam. Vai ir kādas pretenzijas? Nē, tas tā nav. Līdz ar to šādā veidā tas ir pieņemts un šādi mēs arī rīkosimies. Nākošais ir protokols, to neesmu pieminējis. Tas ir 3. 4. novembra protokols 2013. gadā notikusī sēde vai kādam ir iebildes. Nē, tas tā nav. <clears throat> Līdz ar to protokols ir pieņemts. Turpināsim. Balsojums. Balsojums elektronisks. Sākam balsot. Eiropas vidas ekonomiskie konti, vai visi ir nobalsojuši par šo ziņojumu? Beidzam balsot. 39 par pieņemts. Nākošais ir darba kārtības punkts numur 6. mutisks jautājums šeit Sāksim balsot elektroniski, vai mēs vispār to vēlamies balsot, sākam balsot, vai visi ir balsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 37 par 3 preta. Tad sākam balsot par rezolūcijas projektu. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas. Nav īsti skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. 17. pārbaudam elektroniski, vai viss ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Skaidri pieņemts. Nākošais, numur 20 par. Pret. Atturs pieņemts. 24 par. Pret. Atturs pieņemts. 22 par. Pret. Atturs pieņemts. 23 par. Pret. Atturs pieņemts. 25 par. Pret. Atturs pieņemts. 29 par. Pret. Noraidīts. 30 par. Pret. Atturas noraidīts. 31 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 33 par. Pret. Atturas noraidīts. 34 par atturas noraidīts 35 par pret atturas pieņemts. Varam balsot kopā pirmo un otro par pret atturas pieņemts. 4 par pret atturas noraidīts 5 par pret atturas noraidīts 6 par pret atturas noraidīts. 7 par pret atturas noraidīts. 8 par pret atturas pieņemts. 9 par pret atturas pieņemts. 10 par pret atturas nav īsti skaidrs. Balsosim elektroniski. Elektroniski pārbaudam 10. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 11 par. Pret. Atturs. Pieņemts 12 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Mēs varam pārbaudīt 12, ja vēlamies. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Noslēdzošais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad mūs sagaida patīkams darbs, 1200 grozījumi, par kuriem mēs balsosim. Mēs um, diskutējam ar koordinātoriem par procedūru. Tagad satūhasi. Uh, Mr. Chairman. Priekšsēdētāji. Es uh, ierosinātu 1045 grozījumu neiekļaut. Uh, un konsolidētais septītais ir jau pieņemts, un referents tam piekrīt. To neatzīmē, ka, ka atkrītoši konsolidētajā versijā septiņi uh, ēnu konferencē, un tikai pēdējā versijā to atzīmē, ka atkrītoši. Līdz ar to tas jāņem vērā. So I ask that we... Tad es lūdzu balsot par 1045. kā papildinājumu konsolidētajai versijai 7. Uh, eh, bisschen... Es nedaudz esmu apjucis, jo ja mēs, mēs tas, tās ir izmaiņas balsojuma sarakstā, bet prast jautāšu uh, referentam uh, Pirilo kungam viņu viedokli. Sì, se eh, vogliamo modificare. Jā, ja uh, mēs to mainam un gribam mainīt, tad uh, jābalso par šo priekšlikumu, tad mēs varam nobalsot par šo kolēģis priekšlikumu. Jā, labi, tad balsosim. Vai tas ir visiem skaidri? Šnelhārda kungs un Žulija Garlinga. Šnelhārda kungs. Es to atbalstu, jo tas eh, tiešām ar septīto konsolidēto uh, grozījumu nesaskan, tas nav iekļauts. Tātad 845. Uh, eh, ir izņēmums, līdz ar to ar konsolidēto priekšlikumu tas nav saskaņots un neiekļaujas tajā. Nu, tā ir kļūda. Izskatot visus eh, grozījumus, eh, to bija ļoti daudz, un tas būtu ļoti labi, ja mēs eh, balsotu atsevišķi, jo tad, nu, tas ietaupītu laiku plenārsēnē. Paldies tagad Görlings kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Ļoti žēl. Mūsu grupas vārdā man tas jāpasaka, ka šis balsojums saraksts ir tik garš un sarežģīts un tiešām grūti gūt pārskatu, un tas ir vēl papildu apgrūtinājums, eh, par, par ko īpaši žēl. Bet um, es tagad neiebildīšu, bet izteikšos par saturu. Varbūt uh, personāli varētu nobalsot par konsolidēto grozījumu astoņi. Thank you. Ja, wenn es namentlich sein soll. Nu, ja personāla balsojums, tad 18, tad 18 deputātiem tas ir jāatbalsta un tiem tagad jāpieceļas kājās. Nē, tas tā nenotiek. Nu labi. Pirillo kungs uh, piedāvāja balsot par Satu Hasī priekšlikumu 1044. grozījums. Nē, priekšstādātājs labos jau 1000. 45. vai mēs balsot par to atsevišķi. Kas ir par to? Lūdzu, paceliet rokas. Kas pret? Tā, tad es jautāju vēl vienreiz. Kas par Satu Hasi uh, priekšlikumu par to, ka uh, 1045. grozījums neatkrīt, ja tiek pieņemts konsolidētais grozījums numur 7 tiek pieņemts. Kad mēs balsojam atsevišķi par to, lūdzu paceliet rokas. Lūdzu paceliet rokas, ja jūs tam piekrīt. Nevar īsti saprast, balsosim elektroniski. Elektroniski par Satuhas iepriekšlikumu balsojam tagad. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Līdz ar to šādi arī rīkosimies. Julie Görling möchte. Görling kundze vēlas runāt par konsolidēto astoto grozījumu personāla balsojumu pieprasīt. Ja kāds to atbalsta, tad jāpieceļas tam kolēģim kājās. Ja piecelsies 18 kolēģi, Galings, kundze, jūs pati neatbalstat jūsu priekšlikumu, jums ir jāpieceļas kājās, ja jūs esat par. Tulkojums nedaudz kavējas. Tātad, kas par to, lai būtu personāla balsojums, tad lūdzu ir jāpieceļas kājās. 18 cilvēkiem vajadzētu būt. Es redzu, ka tā tas nav. Girlings, kundze, jums ir jāpieceļas kājās ja jūs gribat personālu balsojumu, ko jūs pieprasījāt, tad jums ir jāpieceļas, un 18 kolēģiem kopā ir jāpieceļas. Nu tālāk, tā tad četri kolēģi. Četri kolēģi, pieci. Nu tad 13 vēl uh, nav piecēlušies, līdz ar to nebūs personāla balsojums. Un nu, ceru, ka tagad mēs varam sākt balsot, un mēs sāksim. Sāksim ar konsolidēto numuru viens. Elektroniskais balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Beidzam balsot. 36 pār 8 pret, līdz ar to pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 142 par pret atturas noraidīts. 4 par pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Otrā daļa 142 par pret pret atturas nav skaidrs. Otrā daļa, 142. elektroniskais balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Agri septiņi par. Pret atturas pieņemts. 143. par pret atturas pieņemts. 144. par pret atturas norādīts. 145. sadalītais balsojums, pirmā daļa par pret atturas norādīts. Otrā daļa par pret pret atturas noraidīts. 146. Ā, jūs gribat pārbaudīt otrā daļa, 145. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Otrā daļa 144. par to mēs tagad balsojam. Pieņemts līdz ar to. Jetzt geht's weiter mit 146. Nākošais ir 146. 146 par. Pret. Atturas pieņemts. Okay. Dann müssen wir jetzt 106. Tagad jābalso par 146. par. Pret atturs pieņemts. Atkrīta daži grozījumi 147, 148, bet par otro daļu jābalso par. Tikai par otro daļu tagad balsojam. 148. 148 un agrī 9 par pret atturas. To mēs elektroniski pārbaudīsim. 148. agri 9 pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. 149. par pret atturas. Norādīts. 150 agri 10 par, pret atturas pieņemts. 151 par, pret atturas noraidīts. 152 par, pret atturas noraidīts. 153 par pret atturas noraidīts. 154 par pret atturas noraidīts. Par daudziem tad nebalsosim. Turpinam tagad ar numuru 5 Grozījums numur 5 par pret atturas pieņemts. 167 par pret atturas noraidīts. Konsolidētais numur 2 elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinam. Simt septiņdesmit septiņi. Par. Pret. Atturas noraidīts. 178 par pret atturas noraidīts. Agri 11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 Jūs gribat pārbaudīt 180. Sākam balsot. Beidzam balsot. Līdz ar to noraidīts. 181. par pret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 pret atturas. Mēs pārbaudīsim to elektroniski 186 un agri 14 elektroniskā balsošana. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpināsim. 187 par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 pret atturas noraidīts, 7 par pret atturas pieņemts, 196 un 197 kopā par pret atturas pieņemts, 8 par pret atturas pieņemts, 198 atkrīt, agri 19 par pret atturas noraidīts. 199 un 200 par. Un arī 201 un 202 visi kopā par. Pret atturas noraidīts. Jūs gribat četrus pārbaudīt, sākam balsot. 199 līdz 202. Tie ir lingvistiskie labojumi. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 203 par pret atturas norādīts. 204, 205 un 206 par pret atturas norādīts nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. 204. līdz 206. elektroniski balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Līdz ar to pieņemts. 207. un agri 20. par. Pret. Atturas piņ. Noraidīts. 2008. un agri 21. par. Pret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 atturas noraidīts. 213 par pret atturas. Vai visi jau ir noguruši? Mums vēl par 92 lapusēm jābalso, tātad 213. elektroniski pārbaudīsim. 213. pārbaudam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Līdz ar to noraidīts. 214. Par. Pret. Atturas pieņemts. Agri 22 par. Pret. Atturas noraidīts. 215. Atkrīt. Nē, noraidīts. 215 par. Pret. Atturas noraidīts. 10, 16 un agri 23 kopā par pret atturas noraidīts. Mums ir bloku balsojums 117, 10, 18, 10, 19 par pret atturas pieņemts 220 par pret atturas noraidīts 221 par pret pret atturas noraidīts. 222 par pret atturas noraidīts. 223 par pret atturas norē, pieņemts. 224 dalīties balsojums pirmā daļa. A, nē, tas tekstē nedaudz sagrozīts, sākumā jābalso par visu tekstu. Un tad par vārdu single. Sākumā par visu tekstu. Par. Pret. Atturas noraidīts. Līdz ar to otrā daļa atkrīt. Agrī 24 par. Pret. Atturas noraidīts. Agrī 25 par pret Atturas. Noredīts. 9. Par. Pret. Atturas pieņemts. 10, 25 par. Ā, atkrīt. 226. Jābalso. 226 par. Pret. Atturas noraidīts. 200. 31, agrī 27, 10, 32, 10, 33 par. Pret. Nu, atturas noraidīts. 10, 34 par. Pret. Atturas pieņemts. Tad eh, konsultētājs 3 par. Pret atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts. Konsolidētais mēs pārbaudām 255 un 54. Pa... Sākam balsot. Viss nav balsojuši. Beidzam balsot. Noreidīts. Konsolidētais 4. Elektroniski sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad. Manā versijā tā ir 17. lapuse. 281, 293. Abi divi kolektīvi par, pret, atturas pieņemts. 282, agri 36 par pret. Elektroniski pārbaudīsim 282 un agrie 36. Elektroniski sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noredīts. 283, agrie 37 par, pret, atturas noredīts. 284 par,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 atturas pieņemts 295 par pret atturas pieņemts 296 par pret atturas pieņemts 297 par pret atturas pieņemts 298 par pret atturas noraidīts 299. 12 par pret atturas pieņemts, 299 par atkrīt. Ejam tālāk. Tomēr jābalso. Kaut arī doma bija laba, 299 par pret atturas noraidīts, 300 par pret pret atturas noraidīts. 301 par pret atturas pieņemts. 302 atkrīt, 303 arī, agrī 39 par pret atturas noraidīts. 304 par pret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 pret atturas noraidīts 308 par pret atturas pieņemts 309 par pret atturas pieņemts agrī 40 divas daļas netiek balsots. tomēr tiek par otro daļu. Agri 42. daļa par, pret, atturas, noraidīts. 310 par, pret, atturas, pieņemts 311 par, pret, atturas, pieņemts 312 par, pret, atturas, atturas noraidīts. Trīsimt trīspadsmit par pret atturas noraidīts. Trīspadsmit par pret atturas pieņemts. 314 par pret atturas pieņemts. 315 par pret atturas pieņemts. 317 par pret atturas noraidīts. Agrī 41. pirmā daļa Par to nebalso. Otrā daļa. Agri 41 pir otrā daļa par. Pret. Atturas noraidīts. 318 par. Pret. Pārbaudīsim 318 elektroniski sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 319 par. Pret. Atturas pieņemts. 320 par. Pret. Atturas pieņemts. 321 par. Pret. Atturas noraidīts.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 Bloks 4 par pret atturas. Balsojam elektroniski par 4. bloku. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Konsolidētais grozējums 5 par pret atturas pieņemts. Tad konsolidētais 6 par pret atturas pieņemts. 348 par to nav jābalso. Kurš tad būs nākamais? Agri 45, jā, 2 stundas jau paliek. Par pret atturas pieņemts Nav skaidrs. Agrī 45 pārbaudām elektroniski. Jau viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts, skaidri noraidīts. Agri 46 par. Pret. Atturas noraidīts. Agri 47 par. Pret. Atturas noraidīts. 360 par. Pret. Atturas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 pret, atturas noraidīts. 365 par, pret, atturas noraidīts. 366, 367 par, pret, atturas noraidīts. Agrī 48, pirmā daļa par, pret, atturas noraidīts. Otrā daļa par, pret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 372, agrī 49, divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas noraidīts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. 373 par, pret, atturas noraidīts, 374 par, pret, atturas noraidīts 375 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 375 elektroniski, sākam balsot. Mēs nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 300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 pret atturas noraidīts. Trīssimts astoņdesmit divi par pret atturas noraidīts. 384 un agrī 50 par pret atturas noraidīts.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 Par to ir jābalso? Nē, atkrīt. Divdesmit par pret atturas pieņemts. 389 un agrī 52 par pret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 21 par pret atturas pieņemts. Konsolidētais 7 par pret atturas pieņemts. Nākamā lapus ir 34 ar Šnelharta kungu. Mēs taču balsojām atsevišķi par 1045. Tā taču mēs izlēmām. No, nu, labi, ka jūs to pamanījāt. Mēs tagad esam pie 442, lapusē 34. Par? Par 442 tagad balsojam. Tas, ko jūs pieminējāt, tas nāk vēlāk. Tas būs 92. lapusē tas, par ko mēs nobalsojam. Tagad 442, 34. lapusē par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 442. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 446 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 447 par. Pret. Atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 457, 458 identiski par pret atturas pieņemts. 459, 460 un agrī 55 blokā par pret atturas pieņemts. 461 par pret atturas pieņemts. 462 un agrī 56 par. Pret atturas pieņemts 463 divās daļās, pirmā daļa atkrīt. 464 par. Otrā daļa ir papildinājums, tātad 463 otrā daļa par. Pret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 Balsojam blokā par, pret. Nav skaidrs, balsojam elektroniski. Tātad 470, 471, 472. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 473 par pret atturas noraidīts 474 un agri 57 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 474 un agri 57 elektroniski sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Ir noraidīts.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 Gut, ist einmal gecheckt worden. Wir gehen jetzt weiter. Labi, to mēs noskaidrojam un mēs turpinām ar 480 un 480 par. Paret. Atturas noraidīts. 481 par. Paret. Atturas noraidīts. Mums ir problēma. Kolēģe, kā? Šķiet, ka problēma ir ar tulkojumu angļu valodā un spāņu valodām. Četrsimt astoņdesmit viens, vai tagad viss darbojas? 481 par. Pret. Atturas noraidīts. 482 par. Pret. Atturas pieņemts. 483 par. Pret. Atturas noraidīts. 485 par. Pret atturas noraidīts. 4, 8, 4 par, pret, atturas, nav skaidrs, 4, 8, 4 pārbaudīsim elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 4, 8, 6 par, pret, atturas atturas pieņemts. 4, 8, 7 par pret atturas pieņemts. 4, 8, 8 par pret atturas noraidīts. 4, 8, 9 par pret atturas noraidīts nav skaidrs. 4, 8, 9 pārbaudām elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 4, 9, 0, bloks 6 par, pret, atturas 5. 492 par. pret atturas norādīts. 493, 494. Kas notiek ar mūsu balsojumiem? Balsojuma iekārta. Tagad strādā 493, 494 par. Pret. Autors pieņemts. 495 un 496 par. Pret apturas noraidīts. Agri 58 par pret apturas noraidīts. 497 par pret apturas pieņemts. 498 un agri 59 par pret apturas noraidīts. 500 un 506 blokā pret atturas noraidīts. 501 par pret atturas nav skaidrs. 501 elektroniski pārbaudam, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts.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 Ein mündlicher Erbänderungsantrag. Mutiskais grozījums iesniedz tautas partija, par to tagad ir jābalso. Šnelhārt kungs, jūs vēlaties tos nolasīt, mums tas nav dokumentos. Jā, 23. paragrāfs, 4. punkts. Un, manuprāt, tā ir tāda ģenerāla pilnvara komisijai. Tas ir uh, rakstīts, ka deleģētie tiesību akti var būt atšķirīgi no viss tā, kas līdz šim ir pieņemts. Un tas, manuprāt, ir ļoti problemātiski, tādēļ es lūdzu svītrot šo daļu un atbalstīt. Tātad 507. grozījumu atbalstīt. Paldies, tātad balsojam par to, par mutisko grozījumu. Kas par? Pret, atturas, ar plašu vairākumu pieņemts. Nākošais 509 par pret atturas pieņemts. 510 par pret atturas noraidīts. 511 agri 60 par pret atturas noraidīts. Mutiskais grozījums 1 par 512, kas par pret Nu, tikai zaļie un liberāļi piedalās balsojumā. Tātad vēl vienreiz elektroniski balsojums. Sākam balsot. Mutiskais grozījums numur 1 par grozījumu numur 512. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 29 pār 8 pret. Turpināsim. 512. It falls, so we go to 514 stimmen wir dann ab. 512. Par to mēs balsojam. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 515. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 516. Par. Pret atturas noraidīts. 517 atkrīt. 518 par pret atturas pieņemts. 519 atsaukts, tagad agri 16 atkrīt, 520 arī, agri 62 Un grozījums 521 par pret atturas noraidīts. 522 par. Nē, tā tas nemaz nav. 522 par. Pret. Atturas noraidīts.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 527 atkrīt. 528 par. Pret. Atturas pieņemts. 529 agrī 65 par. Pret. Atturas noraidīts. 531 par. Pret atturas. Liekas, ka pieņemts. 530. par, pret, atturas pieņemts. 532 par, pret, atturas pieņemts. 533 par, pret, atturas pieņemts. 554 par, pret, atturas. Noraidīts. 536 par. Pret. Atturas noraidīts. 29 par. Pret. Atturas pieņemts. 537. Agri 66 par. Pret. Atturas noraidīts. Bloks 8 par. Pret. Atturas noraidīts.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 atturas. Man liekas, ka 545. jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot, vai viss ir nobalsējuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. par. Pret. Atturas pieņemts. 546. par. Nē, atkrīt. 547. par. Pret atturas norādīts. 548 par pret atturas pieņemts. Agrī 68 par pret atturas pieņemts. 549 par pret atturas pieņemts Nav īsti skaidrs. 549 pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ļoti skaidri norādīts. 550 par. Pret atturas pieņemts. 551 par. Pret atturas pieņemts. 552 par. Pret atturas pieņemts 553 par pret atturas pieņemts agrīs 69 par pret atturas pieņemts 32 atkrīt 554 par pret atturas pieņemts. Im über 55. Par 555. jābalso par otro daļu. Par. Pret. Atturs noraidīts. 565 un 557 par. Pret. Atturs noraidīts. 558 par. Pret. Atturs noraidīts. Agrī 70 par. Pret atturas pieņemts. Agrī 71 par. Pret atturas noraidīts. Agrī 72 par. Pret atturas noraidīts. Agrī 73 par. Pret atturas noraidīts. 559 par pret atturas pieņemts blok 9 par pret atturas nav skaidra elektroniskam pārbaudam 9 bloku sākam balsot beidzam balsot pieņemts 560 par pret atturas norādīts 561 par pret pret atturas. Nav skaidrs. 561. elektroniski pārbaudām. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 562. Agrī 76 par. Pret. Atturas. Norādīts. 563 par. Pret atturas norādīts 564 agri 77 par pret atturas norādīts 565 par pret atturas norādīts 566 par pret atturas norādīts 567 par pret atturas norādīts Agri 78 par. Pret. Atturas pieņemts. 568 un agri 79 par. Pret. Atturas norādīts. 569 par. Pret. Atturas norādīts. 570 ir ietverts jau, līdz ar to agri 81 par pret atturas noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt, Horts Šnelhards to vēlas, agri 81 sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Agri 82 par to nav jābalso. Balsosim. Otro daļu 571. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 572 par. Pret. Atturas pieņemts. 573 par pret atturas pieņemts. 574. par to nav jābalso. 575 par, pret, atturas pieņemts. 576 par, pret, atturas noraidīts. 577 otrā daļa par, pret, atturas. Nav skaidrs, 577 otrā daļa. Vai viss ir nobalsoši? Beidzam balsot. Noraidīts. Bloks desmit par. Pret. Atturas noraidīts. Otrā daļa. 579. par. Pret. Atturas noraidīts. 580. par pret atturas noraidīts. 582. Otra divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 583 par pret atturas noraidīts. 584 par pret atturas norādīts, 585 par pret atturas pieņemts. 586 līdz 589 par pret atturas noraidīts. 591. otrā un trešā daļa, par to jābalso. Otrā daļa 591. par pret atturas noraidīts. Trešā daļa. Ā, jūs gribat pārbaudīt. 591. otrā daļa pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa. 591. par. Pret. Atturas noraidīts. 593. par to nav jābalso. 33. par pret atturas pieņemts. Agri 83. atkrīt, 34. un agri 84. par pret atturas pieņemts. Ach, war angenommen. Müssen wir nicht abstimmen. Tātad pāris ir pieņemti, par tiem nav jābalso. 595. par pret atturas noraidīts. 596. un agrī 86. par pret atturas noraidīts. 597 par pret atturas noraidīts. 598 par pret atturas noraidīts. Tagad, nu, esam sasnieguši pusi, un tagad, nu, vēl aptuveni stundu vai pusotru stundu balsosim. Es domāju, ka mums jārunā par mūsu balsošanas sarakstiem un daudzām citām lietām, kas skar mūsu darba procedūru. 599. otrā daļa par pret atturas noraidīts. 601. daļa par otrā daļa 600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 atturas nav īsti skaidrs. 603. un agri 87. elektroniski pārbaudīsim, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 604 par pret noraidīts 605 par pret atturas. Norādīts 608 par pret atturas norādīts bloks 11 par pret atturas pieņemts 610 par pret atturas pieņemts 36 par. Pret. Atturas pieņemts. 6, 36 pārbaudīsim, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 611. nogri 88. par. Pret atturas nav skaidrs. Sāksim balsot. 611, 611 un agri 88 sākam balsot. Nu, viss ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Norādīts. 612. par. Pret. Atturas norādīts. Bloks 12 par atturas pieņemts. 617. otrā daļa par pret atturas noraidīts. 620 par pret atturas nav skaidrs. 620. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 37. par. Pret. Atturas. Pieņemts 619 par. Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudām, labi, 619 elektroniski, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 621 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Bloks numur 13 par pret atturas pieņemts. Bloks 14 par pret atturas pieņemts. block is the biggest bit. It should be, there should be that one line here. Okay, sorry. 627. 627 par pret. Sechshundertacht. 628. par to jābalso. 628. par, pret, atturas pieņemts. 629. par, pret, atturas norādīts. Bloks numur 15 par,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 638. trīs daļas. Otrā daļa par pret. Atturas pieņemts. Trešā daļa par pret. Atturas norēdīts. 639 par to nav jābalso. 641 par pret. Atturas norēdīts. 642 un agri 96 par pret. Atturas norēdīts. 600. Ā, jūs gribat pārbaudīt, labi, 642, agri 96, sākam balsot, beidzam. Pieņemts. 643 par. Pret. Atturas norādīts. 644 par. Pret. Atturas pieņemts. 645 agri 97 par. Pret atturs norādīts 646, agri 98 par pret atturs norādīts 647 par pret atturs pieņemts 648 par pret atturs norādīts 649 par pret atturs norādīts 650 par pret atturs pieņemts 651 agri 99 par pret pret atturas pieņemts. Agrīs 100 par pret atturas. Nav īsti skaidrs. Agrīs 100 balsojam elektroniski. Sākam. Beidzam. Pieņemts. Bloks numur 16 par pret atturas pieņemts.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 659 un 660 nav identiski, jābalso atsevišķi, tātad 659 par, pret, atturs, nav īsti skaidrs. Pārbaudām 659, sākam balsot, visi nobalsojuši, beidzam balsot, norādīts 660 un 661 par pret. Pārbaudīsim 661 un 660, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 662 par pret atturas noraidīts. 663 pārbaudām, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinam 600.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 Balsosim atsevišķi par to, par, pret, atturas, noraidīts. 668, 669. Balsosim kopā par, pret, atturas nav īsti skaidrs. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 670, agri 102 par. Pret. Atturas pieņemts. 661 par. Es atvainojos, saka priekšsētājs 671. Pret. Atturas noraidīts. 672, 673 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 672 un 673, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 674 par pret pret atturas norādīts. 675 par pret atturas norādīts. 676 par pret atturas norādīts. 677 par pret atturas norādīts. 677 Iepriekšējiem jūs vēlaties pārbaudīt, mm, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 678. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 679. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 680. par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 684, agri 103 par, pret, atturas noraidīts. 685 un agri 104 par, pret, atturas pieņemts. 686, agri 105 par, pret, atturas pieņemts. Bloks 17 par pret atturas noraidīts. Bloks 18 par pret atturas noraidīts. 693, 94 un 95 kopā par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. 693 līdz 695. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sešsimts deviņdesmit seši par. Pret. Atturas noraidīts. Konsultētais astoņi par. Pret. Atturas pieņemts. Septiņsimts četrpadsmit um, par paret. Atkārtosim. 714. Manā versijā šī ir 61. lapuse, grozējums 714 par pret atturas. Pārbaudīsim 714 elektroniski sākam balsot. Viss nobalsojušiem. Beidzam balsot. Noreidīts. 64, 39 par lapuse 64, grozījums 39. Manā versijā 64. lapuse grozējums 39 par pret. Atturas noraidīts. Agri 112 par pret atturas noraidīts. Agri 113 par pret atturas no skaidrs. Agri 113 pārbauda elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Mēs um, lecam. 72. lapus ir manā versijā.

substitute. No, it's not. It's Bei 102 Seiten kann man ja. 502 lapusēm dažreiz var zaudēt pavadienu, tad mēs turpināsim ar 800.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

Atturas nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Labi. Kas notiek ar balsošanas iekārtām? Tagad mēs beidzam balsot. 20 pret un uh, līdz ar to noraidīts. Un mēs nomainīsimies šeit priekšsādātāja krēslā. Par pārējo jau nobalsosim vienā blokā, vai piekrītat? Astoņsimt piecdesmit viens par pret pieņemts. Pārbaudīsim. Everybody voted. We close the check. Vai viss nobalsojuši? Mēs beidzam balsot. Noraidīts. Lielisks pirmais, pirmais balsojums man personīgi. 852 par pret noraidīts. 853 balsojam par pret pieņemts. 854 un agrī 121 eh, kopā par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 pieņemts. 856 par pret atturas noraidīts. 857 par pret atturas noraidīts. 800. A, nē, mēs pārbaudīsim. 857. pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Jūs nākat par vēlu. Mums ir laika spiediens. 8, 5, 8 par. Pret. Turas pieņemts. 8, 5, 9 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 8,60 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 862 un agrī 124 identiski par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

8,69 un 8,70. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 871. Un 872 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. 872. 8,71 un 8,72. Beidzam balsot. Pieņemts. 45 par pret atturas. Pieņemts. 873 par pret atturas. Nav skaidrs. Pārbaudīsim 873. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamie divi bloki ir pieņemti līdz ar to 880 par pret atturas noraidīts.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 atturas pieņemts. 50 par pret atturas pieņemts. 906 par pret atturas pārpaldīsim. Balsojam elektroniski par 906. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts.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 Pārbaudīsim. Sākam balsot. Viss nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 911 par. Pret. Atturas. Nu, šo arī pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 911 ir pieņemts 912 par pret atturas noraidīts 913 un agrī 130 par pret atturas pieņemts 914 par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim 914. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 915. 915 un 916 kopā par pret atturas noraidīts. 917, who's in favor? 200, 917 par. Pārbaudām 917. Sākam balsot. Nepārbaudām 915, 16. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 917 par. Pret atturas pieņemts. 918 par. Pret atturas pieņemts. 919 par. Pret atturas noraidīts 920 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 920. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 921 par pret apturas noraidīts. 922. 23. par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot 922. 23. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 924 par pret atturas noraidīts. Blokā no 925, 925 līdz 948 par pret atturas noraidīts. 926 un agrī 113, agrī 131 par pret apturas pieņemts. Ag 929 agri 132 par pret atturas noraidīts. 930 133 par pret atturas pieņemts. 933 par, pret atturas pieņemts, 935 otrā daļa par, pret atturas noraidīts, jāpārbauda otrā daļa 935. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Deviņsimti trīsdesmit astotais, agri simtu trīsdesmit četri par, pret. We'll vote electronically if... Ja sociālisti ir izdomājuši, tad balsosim elektroniski. Sākam balsot. 938 un agri 134. Beidzam balsot. Pieņemts. Blokā 939, agri 135, 943 un 136 par, pret, atturas, e, noraidīts pārbaudām bloku balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 940 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 941 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 942. Pārbaudām 941, sākam balsot. 941, beidzam balsot. Pieņemts. 942 par, pret, atturas pieņemts. 944 agrī 137 par, pret, atturas pieņemts pārbaudām 944 agri 137. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 947 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 949 par pret atturas pieņemts 950 par, pret atturas pārbaudām 950, sākam balsot. Everybody voted, check is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 951 par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 atturas noraidīts, 957 un agri 138 par, pret atturas pieņemts, 958 par, pret atturas pieņemts. Pārbaudām 958. 959. 958. saka priekšsēdētājs pārbaudām 958. Beidzam balsot. Pieņemts. Agri 139 akrīt, atkrīt 959 par pret atturas noraidīts. 960 par, pret, atturas noraidīts, 961 par, pret, atturas noraidīts, 962, 963 par, pret, atturas. Pārbaudām 962. 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 964 par. Pret. Atturas. Noraidīts 965, 66 par. Pret. Atturas. Noraidīts 967 par. Pret. Atturas. Noraidīts 968, 69, 70 par. Pret. Atturas Noraidīts. 971. Pārbaudām 68, 69, 70. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 971, 72, 73 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 974 par pret atturas pieņemts 975 par pret atturas noraidīts. Blokā 26. par pret atturas pārbaudām 28 bloku balsojumu. Check is closed. Beidzam balsot.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 Pārbaudīsim 989. Beidzam balsot. Pieņemts. 990 par pret apturas noraidīts. 991 pirmā daļa par pret atturas noraidīts. pārbaudām otro daļu 991. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 993. otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 995, 996 par, pret atturas noraidīts. 997. otrā daļa par pret atturas noraidīts. Pārbaudām otro daļu 997. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Pieņemts. Trešā daļa 997. par pret atturas. Izskatās, ka noraidīts. Pārbaudām. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts ar tādu pašu vairākumu 999 par pret atturas noraidīts. Tūkstots par pret atturas noraidīts. Tūkstots viens par pret atturas pieņemts. Bloks 29 par pret atturas pieņemts. 1005 par pret atturas pieņemts. 1006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 par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 1008 par pret atturas noraidīts 1010 par pret atturas noraidīts tūkstošs. Pārbaudām 1010. sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 1012 par pret atturas pieņemts. 1013 par pret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 pret atturas pieņemts 1024. Pārbaudām 1023. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 1024 par pret atturas pieņemts 1026 par pret atturas pieņemts 1027, 1028 par pret atturas pieņemts 1029 par pret atturas pieņemts 1030 par pret atturas pieņemts 1031 par pret atturas noraidīts pārbaudām 1031 You won, Mr. Schnellhardt. Schnellhardt kungs, jūs eh, esat uzvarējis. Nākošajā reizē atgādināšu, lūdziet pārbaudīt 132 par pret atturas pieņemts. Otrā daļa 1034 par pret atturas noraidīts. 1033. otrā daļa un trešā daļa. Sākam ar otro daļu par pret atturas noraidīts. Pārbaudām otro daļu 1033. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts.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 who is against abstentions adopted we vote on 53 That's amendment 50 53 par pret atturas pieņemts 54 par pret atturas pieņemts 1047 par pret atturas pārbaudīsim jo tautas partija ir balsojusi savādāk. Pārbaudām 1047. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 1046 un agri 150. Atkrīts. 1048 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 1049 par, pret, atturas, pieņemts. 1050 par, pret, atturas, noraidīts. 1051 par, pret, atturas, pieņemts. 1052 par, pret, atturas, pieņemts. 1053 par, pret,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 pret atturas pieņemts. 1058, 59, 60 par. Pret atturas pieņemts. That's twice. We check 1058, 1059. Pārbaudām 58, 59, 60. Sākam balsot. Check is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. par pret atturas pieņemts. 61. Who's in favor? Who's against? Pret atturas pieņemts. 1062 par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Pielikumi 1066 par pret atturas noraidīts. 1000 pārbaudām 1066 sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. pieņemts. Paldies Tautas partijai par atspircinājumiem. We vote on 1067. Who's in favor? 1067 par pret atturas pieņemts. We eight, the bottom of page 95. Pārējām pie 68. grozījuma par pret atturas pieņemts. It falls. Amendment 70. par. Yeah, 69 falls. 69. atkrīt, 70. par. Arī otrā daļa eh, norāda sekretariāts atkrīts 70. Eh, grozījums par pretaturas pieņemts. Pirmais grozījums par pretaturas pieņemts. 71. grozījums. Tikai trešā daļa par pret atturas pieņemts šķiet noraidīts, bet vajadzētu pārbaudīt trešo daļu 71. grozījumu. Sākam balsot. Everybody voted, check is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 72. grozījums par, pret atturas pieņemts, 73. par, pret atturas pieņemts, 74. par, pret atturas noraidīts. 76. par pret atturas pieņemts. 77. par pret atturas noraidīts. 77. pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot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 Pieņemts. We check 83. Pārbaudām 83. Sākam balsot. Everybody voted. Beidzam balsot. Noraidīts. Amendment 85. Amendment 85. 85. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām 85. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 88. un agri 2 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 89. par pret atturas pieņemts. 96. par pret atturas noraidīts 95. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 95. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. We vote on amendment 9. 97. par. Pret atturas pieņemts. 98. agri 3 par. Pret atturas. Pārbaudām 99. un agri 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtais par. Pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts 107. par pret atturas pieņemts. Pirmā daļa 109. par pret atturas pieņemts. 110. par pret atturas pieņemts pārbaudām 110. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 111. par. Pret atturas noraidīts. 112. par. Pret atturas noraidīts. 113. par. Pret atturas noraidīts. 114. par pret atturas noraidīts. Galīgais balsojums. Electronic vote. Elektronisks balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Pieņemts. 99 pret 6 vienam atturoties. Un tagad galīgais balsojums par uh, likumdošanas rezolūciju kopumā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31 par 25 pret. Congratulations! Apsveicam referentu. Okay, we, we lost a... Mēs uh, balsošanas dēļ uh, esam zaudējuši daudz laiku, un ja devītais uh, punkts jūs neinteresē, tad lūdzu atklājiet, atstājiet zāli bez liekas trokšņošanas. Devītais punkts ir. trokšņu līmenis transporta līdzekļiem izteiksies Ronas Sīvensons. Paldies priekšsēdētāji. Uzskīs kungs at, atvainojas un lūdz man nolasīt viņa priekšlikumus. Mūsu priekšā ir eh, institu, priekšlikums no 13. gada un mandāts uzsākt otrās otrā lasījuma procedūru septembrī. Pats, ja sarunu rezultāts praktiski ir apstiprināts mūsu komitejā novembrī ar plašu, ar plašu balsojumu par, tomēr pirms mēs sākam otro lasījumu plenārsē, de atvērt iespēju iesniegt grozījumus. Respektējos šos eh, procedurālos sarežģītos punktus, kā referents par jautājumu lūdzu pieņemt sarunu rezultātu, kāds tas ir. Iemesli ir trīskārši. Pirmkārt, ikvienas izmaiņas pakļaus mūsu un nākošo parlamentu tam, ka sarunas varētu tikt atsauktas, kas aizkavētu ļoti vajadzīgo regulas atjaunošanu, kas vairs neņem vērā pašreizējos pasaules standartus. Otrakārt, ka mums ir kā oponents eh, vienota padome. Un perspektīvas kaut ko izmainīt tekstā ir visai nelielas. Un treškārt un vissvarīgāk, esošais teksts ir atbalstīšanas svērts pat, ja parlamenta nostāja atsevišķās jomās ir ambiciozāka. Daži piemēri, piemēram, komisija attiecībā par marķējuma nosacījumiem gaisa un e, trokšņa e, e, piesārņotājiem ir paredzējis noteikums un ražotājiem ir jāparedz tro, satiksmes līdzekļu trokšņa līmeņu uzrādītāji. Tāpat komisijai ir jāsagatavo vislabākās prakses vadlīnijas, balstoties uz dalību valstu sniegto informāciju. Šis jautājums ir ļoti svarīgs parlamentam. Skaņas sistēmas elektronu hibrīda auto kļūs par obligātām trīs gadus pēc regulāras, regulas e, spēkā stāšanās un pēc pieciem gadiem visiem šī veida transporta līdzekļiem. Un tādējādi e, skaņa darbosies iedarbinot dzinēju jau robežvērtības ir noteiktas 68 decibeli visplašāk lietotājiem pasažieru auto, tas ir ambiciozi, bet tehniski sastiedzami un ekonomiski izpildāms mērķis. Iespējams, ka daži no jums uzskatīs par nepietiekami, uh, ambiciozu, bet neatkarīgs eh, nīderlandiešu pētnieks ir konstatējis, ka robežvērtības salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju ir 2,8 decibeli zemākas nekā parlamenta Un parlamentā eh, priekšlikums, kas tika pieņemts, atšķirs tikai par 1,9 decibeliem. Domāju, ka galīgā eh, vienošanās varētu būt apmierinoša visiem, tāpēc visu augstāk uzskaitīto iemeslu dēļ lūdzu apstiprināt sārunu rezultātus. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Stevenson kungs! Mums laiks eh, beidzas, tāpēc piedāvāju vienu minūti piešķirtēnu referentam, tātad Rellas kungs, Krāmer kungs un Markis kundze. Anche meno, Presidente, perché di questo argomento stiamo... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Mēs runājam par šo tematu jau trīs gadus. Un uh, dokuments ir pietiekami labi izstrādāts, un es uh, negribētu vēlreiz atgriezties pie šī jautājuma. Tātad, nu, vai mēs vēlamies, ka šie jautājumi tiek atrisināti, vai mēs vēlamies to nogremdēt. Mēs vēlamies, lai tas uh, tiek pieņemts, un tādēļ mēs lūdzam kolēģus neiesniegt uh, citus grozījumus. Paldies. Tagad Merkīs kundze. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdātājiem. Godīgi sakot, Šķiet, ka rezultāts ir sarūktinošs, jo troksni uh, novērtē par zemu, tas ir piesārņojumā avots, tās ir risks veselība cilvēkiem, kas nelabvēlīgos reģionos dzīvo pie lielceļiem un arī ģimenēm ar zemiem ienākumiem. Tāpēc nepieciešama ambicioza realistiska stratēģija, lai ierobežot trokšņa līmeņus. Uh, automobiļiem un smagiem automobiļiem, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un uh, lai nekaitētu arī automobiļu industrijai. Un um, mēs varētu būt uh, ambiciozāki. Komisija šajā gadījumā bija ambiciozāka par parlamentu, bet ņemot vērā visus elementus, rezultāts nedaudz uzlabo pašreizējo situāciju, tāpēc mēs pieņemsim galīgo versiju. Mēs ierosinājām ambiciozāku pieeju attiecībā uz robežvērtībām. Mēs uzskatām, ka uh, laika grafiks varētu būt labāks un uh, robežvērtības ambiciozākas. Mums izmaksātu tikai 20 uh, decibels, tas nozīmē 60-80 eiro uh, vairāk, lai dabūtu automobili, kas būtu par 50% klusāks. Protams, um, EVA sistēma ir labs panākums, kas būs visiem hibrīda automobīļiem turpmāk. Tas ir labs kompromiss. Tad par marķējumu tur arī ir labs kompromiss, jo divu gadu laikā komisija sastādīs um, ietekmes novērtējumu par šo tēmu. Nu, katrā gadījumā ceru, ka nākotnē mēs būsim ambiciozāki. Paldies, Arkīs kundze, Krāmerkungs. Was... Paldies, es uh, pilnīgi pievienojos uh, eh, Tatarelu kungam. Mēs ilgi jau nodarbojāmies ar šo dosjē, tas nebija viegli. Uh, jo komisijas priekšlikums jau bija tāds eh, gana bojāts un slikts, priekšlikumi negāja pietiekami tālu. Nu, mums ir izdevies te jaunu kodolu izveidot eh, pielikumiem, un, protams, Merkijas kundze te varētu daudz vairāk vēlēties, bet eh, nepieciešams kompromiss starp to laiku, kas mums ir, un ambīcijām, kas mums varētu būt. Arī komisija apstiprina, ka uh, Ar šo pieliku mums tiek sasniegts ļoti labs uh, samazinājuma līmenis, un līdz ar to no nu, mums vairs nebūs grozījumu, un mēs atbalstīsim pakotni šī brīža redakcijā. Paldies Krāmera kungam. Termiņš grozējumiem līdz 25. februārim, 2012. Nobalsots tiks 19. vai 20. martā. Un um, Skatīsim šo ziņojumu 1. aprīļa plenārsēdē. Līdz ar to šis uh, punkts tiek izskatīts un noslēgts. Uh, astotais punkts - Hongkongas starptautiskā konvencija uh, drošai un vidi draudzīgai kuģu demontāžai. To mēs atliekam uz nākamā sanāksme. Nākamā sanāksme notiks 6. martā. Un arī 10. martā Strasbūrā pulksten septiņos eh, tiksies uh, vidas komiteja 19. martā. Ar šo sēde tiek slēgta. Paldies!